pats valoda. Nākamais darba kārtības punkts. Komisijas vicepriekšsēdētājs un kāds augstās pārstāvis paziņojumu par Austrumu partnerības samitu 21. un 22. maijā, un uh, Mogarīnī kundzi šodien pārstāva eh, Kalniņas Lukaševicas kundze, lūdzu viņai vārds. Okay. But Par procedūru jūs jau teicāt. Man liekas, es visu pietiekam labi paskaidroju, saka priekšsēdētāji. Kas ir atkal lēcies? Nu, ja par eh, brīvo mikrofonu es jums neatbildēšu. Kelī kungs, jūs teicāt, kādas ir priekšsodātāja prerogatīvas, bet ko jūs darīsiet? Tātad, ko jūs tagad atļausiet vienu zilo kartīti uzdot, divas, trīs, un cik daudz kolēģiem dosiet brīvajā mikrofonā eh, vārdu? Jo kolēģi patiešām ir ļoti sašutuši par to, kā tagad sēdi tiek vadīt. Kelī kungs, es saprotu jūsu jautājumu. Es tikai tagad šeit apsēdos, es vēl neesmu visu sarakstu izpētījusi un paskatīšos, cik daudz laika mums ir atlicis, un tad arī pati lemšu, vai uh, dot kolēģiem zilās kartītes jautājumus, uh, ļaut uzdot vai nē. Nu, es jums paziņošu. Lūdzu, Lukaševits Kalnins kundze. Uh, Priekšsēdētājs kundze, parlamentārieši. Ļaujiet man pateikties Eiropas parlamentam par šo iespēju runāt par šī austrumu partnerības jautājumiem tieši pirms Rīgas samiti kurā sanāks Eiropas Savienības valstu vadītāji un Austrumu partnerības valstu vadītāji 21. un 22. maijā Rīgā. Pirms sešiem gadiem Prāgā mēs sākām domāt par to, kā veidot attiecības starp Eiropas Savienību un Austrumu partnerības partneriem. Kā padziļināt divpusējo sadarbību un daudzpusējo sadarbību un dialogu. Kopš tā laika ir panākts liels progress mūsu partnerībā. Mums ir labāka izpratne par atšķirīgajām interesēm un vēlmēm, kādas ir mūsu partneru valstīm austrumu partnerībā. Rīgā mēs pārskatīsim mūsu panākumus, kādi tie ir bijuši kopš Viļņas, un izstrādāsim programmu nākotnē, kas būs pozitīva. Kopš iepriekšējā samita Viļņā asociācijas līgumu parakstīšana, tirdzniecības līgumi ir noveduši mūsu sadarbību ar Grūziju, Moldovu un Ukrainu citā līmenī. Asociācijas līgumi arī DCFTA ar Gruziju un Moldovu jau tiek piemēroti, un sākuma indikātori ir ļoti daudzsološi. Tirdzniecība palielinās starp partneriem un Eiropas Savienību. Attiecībā uz Ukrainu. Nesenajā samitā kopā ar Ukrainu mēs apliecinājām, ka attiecināsim DCFTA arī uz Ukrainu no 1. janvāra 2016. gadā. Kā jūs zinat, komisāre Cecīlija Malmstroma uztur trīspusējās sarunas ar Ukrainas un Krievijas dalībniekiem, lai nodrošinātu, ka 1. janvārī šis līgums stāsies provizionāli spējai, spēkā vislabākā vidē. Kāda no iespējām? Rīgas samits būs iespēja pārskatīt šo līgumu agrīno lietojumu un demonstrēt Eiropas Savienības uzticību šai sadarbībai. Samits vēlreiz uzsvērs nepieciešamību izdarīt reformas, lai stiprinātu likumu varu un tirgus ekonomiku, kā labāko perspektīvu, garantējot Eiropas nākotni mūsu partneriem mēs uzsvērsim Eiropas Savienības apņemšanos veidot kooperāciju, institucionālo sadarbību, mobilitāti un cilvēku kontaktus, arī tirgus iespējas un savienojums. Tāpēc es gribētu uzsvērt, ka Rīgas samita aizkulisēs notiks trīs lieli pasākumi. Mēdīju konference par mēdīju lomu austrumu partnerībā, pilsoniskās sabiedrības konference un biznesu fórums Šie pasākumi uzsvērs pilsoniskās sabiedrības un biznesa kontaktu uz svarīgumu austrumpartnerības politikas īstenošanā. Gribētu uzsvērt, ka Eiropas Savienības vērtības mūsu attiecībās ar sešiem partneriem pastāv, un mēs esam gatavi izstrādāt precīzākus līgumus ar katru no valstīm, partneriem nākotne ir puslīdz skaidrs šajos līgumos, citiem partneriem daudz kas ir jādara. Mēs esam sasnieguši izpratni ar Armēniju par mūsu nākotnes sadarbības ietvaru, un padome sāks jaunas sarunas par jaunu līgumu ar Armēniju. Mandāts tiek gatavots. Mēs gaidām Azerbaidžānas idejas par to, kā tā redz mūsu nākotni sadarbībā. Tad, kad būsim saņemsim šīs domas, mēs tos nopietni apsvērsim, kādas attiecības abas puses vēlas un gaida. Mēs domājam arī par veidiem, kā padziļināt mūsu kritisko saikni ar Baltkrieviju. Mēs esam pārliecināti, ka divpusējās attiecības šādā atšķirīgā veidā ir labākais veids, kā nodrošināt, lai visiem partneriem būtu kas interesants austrumu partnerībā un lai tie paliktu šajā satvarā. Mēs esam virzījušies uz priekšu mobilitātes jomā. Kopš nāku pagājušā gada aprīļa Moldova jau izmanto bezvīzu režīmu ar Schengens zonu. Pusmiljons cilvēku ir izmantojuši to. Gan Gruzija, gan Ukraina ir veikuši lielu progresu, veidojot savu vīzu liberalizācijas darbības plānus. Nepieciešamā darbība, kā tas uzsvērts komisijas progresa ziņo, ļaus šīm valstīm pabeigt visus plānus, otrās fāzes līmenī. Komisija tad turpinās uzraudzīt šo procesu un darīs visu un ziņos par panākumiem līdz 2015. gada beigām. Saruna pabeigšana ar Baltkrieviju par vīzu atvieglošanas līgumu un readmisijas līgumu un tiek paredzēta arī mobilitātes partnerības palaišana jau jūnijā. Parlamenta locekļi. Es gribētu uzsvērt, ka austrumu partnerība Rīgas samitā notiek jaunā ģeopolitiskā situācijā, kur ir izmainītas ar spēku robežas un partneri un dalību valstis ir pakļautas lielam spiedienam. Gribētu vēlreiz uzsvērt, mēs neuzskatām, ka pastāv kādas konkurences ietekmes sfēras vai var tikt lietots spēks. Gribu jums skaidri pateikt, ne austrumu partnerība, ne divpusējās attiecības starp Eiropas Savienību un kādiem partneriem nekad netiks vērsts pret kādu citu. Bet gribu pateikt arī pavisam skaidri, ka Eiropas Savienība turpinās aizstāvēt mūsu partnerus, viņiem izdarot brīvu un soverēnu izvēli par savu tirdzniecības un ārpolitiku. Šī partnerības samita piešķirtā iespēja būs vēl lielāka, tāpēc, ka būs iespēja uzklausīt mūsu partneru viedokļus par Eiropas kaimiņu attiecību politiku. Mēs gribam būt droši, ka mainot mūsu politiku nākotnē, mēs esam uzklausījuši mūsu partnerus un ņēmuši vērā viņu viedokļus. Turklāt pilnībā. Prezidents kundze, parlamentārieši, gribu vēlreiz uzsvērt, ka mēs piedāvājam austrumu partneriem patiesu partnerību. Mēs viņiem neuzspiežam izvēles. Mūsu divpusējās attiecības tiks diferencētas, ņemot vērā katra partnera vēlmes un mērķus un partneru valdības iesaistība šai procesā ir ārkārtīgi svarīgs tieši tādā ziņā, ka ir nepieciešams reformas. Tomēr neviena valdība nevar to paveikt bez plaša tautas atbalsta. Veiksmīgas pārējas ir iespējams vienīgi, ja tās apvieno visu sabiedrību kopumā. reformu sagatavošana starp vēlētājiem ir ārkārtīgi svarīga. Vietējām varas iestādēm, parlamentāriešiem, tai skaitā Eiropas parlamentam, biznesa sabiedrībai un pilsoniskai sabiedrībai ir ļoti liela loma šajā austrumu partnerībā. Mēs tāpēc uzskatām, ka šis parlaments mums palīdzēs būt kopā ar partneriem un veidot nākotni to pilsoņu interesēs. Paldies! Thank you. Thank you, minister. Paldies. Um, Kalnīgs Lukaševičs kundzei, un tagad došu vārdu Kelī kungam un visiem pārējiem, kas gribēs izteikties. Es uh, došu vārdu brīvā mikrofona sadaļā vienam pārstāvim no katras politiskās grupas, un uh, par zilajām kartītēm es uh, lemšu debašu gaitā, un es nepieļaušu nekādas zilās kartītes no tiem, kas ir runātāju sarakstā par konkrēto jautājumu šajās debatēs. Tātad pirmais runātājs no Tautas partijas Sariešu Voska kungs, lūdzu. Mrs. Vicepriekšsēdētājs kundze, pirmos divus teikumus neieskaitiet manā laikā. Es domāju, ka ir nožēlojami, ka Eiropas komisijas krēsls ir tukšs šajās tik svarīgajās debatēs. Ja tas ir signāls par to, kādu svarīgumu komisija piešķir uh, Austrum partnerības jautājumam, un tagad lūdzu ieslēdziet chronometru man. Austrum partnerība ir ļoti labi izstrādāta un strateģiski svarīga politika. Tā ir ļoti nepieciešama Eiropas Savienībai, jo tā ir ietekma uz ekonomiku, drošību un labklājību, un Eiropas Savienības galvenā misija ir miers. Tā ir ļoti nepieciešama mūsu kaimiņiem, jo tie grib pārveidoties un kļūt tuvāki Eiropas Savienības modelim. Eiropas partnerība ir nepabeigts darbs un turpināsies ar nepieciešamiem pielāgojumiem un uh, pastiprinājumiem. Ir bijis centiens uh, no Krievijas puses uh, novest šo procesu no ceļa, uh, piespiežot Krieviju, uh, Ukrainu. Uh, Eh, neparakstīt eh, līgumu Eiromaidans, eh, deva skaidru atbildi un stājās pretī Krievijas spiedienam un Ukrainas cilvēki pateica, mēs vēlamies Eiropas vērtības. Tad Krievija uzsāka karu. Bet Krievijai neizdosies apturēt austrumu partnerību un noliek cilvēkiem brīvu izvēli. Rīgā Mums jāpieturās pie sava plāna, neskatoties uz šiem draudiem, un mēs paliksim uz uh, sava ceļa. Kad kāds cenšas uh, jūs apstādināt, jums ir divas izvēles - vai nu atkāpties, vai virzīties uz priekšu ar uh, dubultu enerģiju. Un mūsu izvēle būs otrā, jo tā ir mūsu partneru vēlme, un otrām kārtām tāpēc, ka tas ir Eiropas Savienības interešu vārdā, un tas saskaņā ar mūsu vērtībām, un trešām kārtām, ja mēs neaizsargāsim brīvību un demokrātiju uh, savā tuvākajā apkārtnē, tad mūsu paša brīvība, demokrātija un labklājība būs apdraudēta. Paldies! Paldies arī Šamborskijam, un tagad ir. Frunzulīkskungs uzdevis zilās kartītes jautājumu, bet neļaušu viņam tagad izteikties. Es jau pašā sākumā teicu, ka zilās kartītes jautājumu drīkstēs uh, uzdot tie, kas nav runātāju sarakstā. Mēs jau esam pārsnieguši savu laiku par pusstundu. Jūs vēlāk jau tāpat esat pieteicies runāt, kolēģi. Tagad Kurts uh, Flekenštains sociāldemokrātu grupas vārdā uz divām minūtēm. Priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi, kolēģis. Austrumu partnerībai ir ļoti skaidrs mērķis, tātad Eiropas Savienības kaimiņiem tiek piedāvāts ietvars, lai varētu veidot ekonomisko un politisko sadarbību, ir iespējams intensificēt tirzniecības attiecības un, protams, ir iespējama arī apmaiņas starp sabiedrībām un kultūrām. Austrumu partnerība ir piedāvājums sadarboties pēc iespējas ciešāk arī tiem kaimiņiem, kas nav Eiropas Savienības klēpī un nevēlas tajā būt. Tātad šīs labās sadarbības iespējas ir iespējams veidot ar uh, Armēniju un Azerbaidžānu, un šīm attiecībām arī nekas nestājas ceļā tādēļ, ka tās noraidīja. Uh, padziļinātas partnerības un asociācijas nolīgumu, bet uh, ārējā tirdzniecība, protams, ir jāveido ņemot vērā arī uh, šo valstu pietuvinātību mūsu kopīgajām vērtībām. Protams, ir jādomā arī par uh, kopīgajām kaimiņu attiecību politikas vērtībām. Protams, ir arī dažādas uh, drošības problēmas. Tās tagad daļēji pieminēja Zariuš Vojska kungs. Uh, tas tagad ir Ukrainā ļoti aktuāls jautājums. Un mēs, protams, varbūt tādēļ nevaram pilnībā grozīt savu līdzšinējo politiku, bet samitam Rīgā ir jārada konkrēti signāli, pasakot, ka sadarbība ar austrumu partneriem varam veidot nevien labāk, bet arī efektīvāk, vairāk solidaritātes, bet arī vairāk efektivitātes, vairāk produktivitātes ar konkrētiem individuāliem partneriem. Mums jādomā par austrumu partnerības spēcīgajām vietām, ieguvumiem, runājot par konkrētiem uzdevumiem, jārunā par institūciju spēcināšanu, demokrātiskām reformām, uzlabotu reģionālu sadarbību un visu beidzot. Gruzijas, eh, priekšsēd, eh, Gruzijas prezidents nesen teica, ka priekšnosacījums austrumu partnerībai ir uh, laba valstu sadarbība gan starp rietumiem, gan austrumiem, un mums to vajadzētu ņemt vērā. Paldies. Yeah. Paldies. Tagad EKR eh, e grupas vārdā Demesmāker kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi. Es īstenībā neesmu tik mierīgi noskaņots kā kolēģi. Ja mēs uh, Rīgā runāsim par austrumu partnerības nākotni, uh, īstenībā programma ļauj vilties. Uh, jo lielie paziņojumi par Eiropas solidaritāti, par mūsu principu aizstāvību, es īstenībā šeit programmā atrodu tikai tādu vāju otraizēju uzlējumu tam visam bet ir nepieciešams daudz vairāk. Krievijas eh, izdarītais eh, spiediens uz Gruziju, Moldovu un Ukrainu ir patiešām milzīgs, tas ir jūtams, un tas mums nostāda jaunu politisku izaicinājumu priekšā. Es te nedzirdu uh, nekādu nosūdījumu par to, ka Krievijas trūpas atrodas pie mūsu uh, austrumu robežām un ir iemaršējušas Ukrainā, un Krievija tiek uzaicināta uz uh, Rīgu, lai arī runātu par brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Ukrainu. Es pats uh, biju Ukrainas austrumos un Kievā pirms dažām nedēļām ar kolēģiem, un mēs redzējām, kādas briesmīgas sekas ir palikušas pēc tam, kad Krievija Krievijas bruņotie spēki tur ir veikuši savu agresiju. Man rokā ir šrapnelis, kas ir īstenībā iznīcinājis veselu ģimeni Mariupolē. Es gribu jūs brīdināt, šis konflikts izsūc asinis no Ukrainas ne tikai psiholoģiski, bet arī finansiāli cilvēki ir noguruši, viņi ir sarūktināti, Un es gribēju teikt, ka viņiem no Eiropas ir uh, jādzird vēstījums, ka Eiropa tiešām par viņiem ir norūpējusies. Mēs nedrīkstam šos cilvēkus zaudēt. Viņi no Rīgas sagaida pozitīvu uh, signālu, daudz pozitīvāku un skaidrāku nekā tagadējā tekstā. Uh, Mums ir jāpiedāvā Ukrainai Eiropas perspektīva un Ukrainai un Gruzijai jāpiedāvā arī vīzu liberalizācijas režīms. Paldies, paldies! Tagad uh, Alde grupas vārdā Austrēvičijus kungs uz divām minūtēm. Prezident, ministra. Priekšsēdētāji. Uh, Austrum partnerība kas uzsākās pirms pieciem gadiem, ir labs eh, paraugs Eiropas Savienības reālajai darbībai. Neskatoties uz grūtībām un pat atklātiem uzbrukumiem, austrumu partnerība ir eh, vērta mūsu lepnuma. Alda grupa pilnībā atbalsta austrumu partnerības eh, programmu, jo tā ir ļoti vērtīgs stimuls, lai tālāk virzītu demokrātiskās izmaiņas un reformu procesus partneru valstīs Austrum Eiropā. Tā rezultātā mums ir eh, trīs eh, Eiropas Savienības asociētie partneri - Grūzija, Moldova un Ukraina. Mēs visi zinām, ka cena, ko tās maksā par savu eiropeisko izvēli, ir eh, bezprecedenta gan militārā, ekonomiskā un propagandas izteiksmē. Kolēģi, Mēs ierosinājām rakstīt atklātu vēstuli Eiropas Savienības valstu un uh, valdību vadītājiem attiecībā uz Rīgas samita deklarāciju. Šo vēstuli ir parakstījuši 98 šī parlamenta deputāti. Mēs uzskatām, ka Rīgas samits tam ir jābūt pietiekami ambiciozam un jāpauž solidaritāti mūsu aso asociētiem partneriem. Pirmkārt, mēs aicinam Eiropas Savienības līderus Rīgā atzīt eh, turpmākās eh, perspektīvas eh, šīm trijām valstīm dalība Eiropas Savienībā, ja tiks izpildīti kriteriji un tiks veikti vajadzīgie soļi. Tas ir jāapstiprina nevis rīt, bet šodien. Tāpat mēs aicinam Rīgā nodrošināt Gruzijas un Ukrainas pilsoņiem bezvīzu režīmu, nosakot konkrēts laika termiņus, cerams, līdz šī gada beigām, lai realizētu šo vīzu liberalizācijas plānu. Uh, Eh, Eiropas Savienības eh, Austrum partnerības eh, programma noteikti dos mums pozitīvus rezultātus. Paldies! GUE NGL grupas vārdā uzstāsies Helmuts Šalts uz pusotru minūti. Frau Präsidentin! Priekšsēdētājs kundze! Ministras kundze, eh, rītdien Rīgā sāksies eh, Austrumu partnerības eh, samits, kas īstenībā būs pretrunīgs samits. To jau pierāda tas, cik atšķirīgi ir izteikumi par šo samitu. Jāsaka, ka kolēģi, jums bija pilnīgi taisnība, kad jūs norādījāt, ka ir nepiedodama komisijas prombūtne šajās nozīmīgās diskusijās. Uh, Ir jādomā par tiesiskumu spēcināšanu ļoti labi, bet ko tad Eiropas Savienība ir konkrēti darījusi, kad Moldovā joprojām korumpēti oligārhi ne, ir pilnīgi nesodāmi? Tas nav uh, saskaņā ar mūsu pamatvērtībām. Un trīs ceturdaļas no Ukrainas pilsoņiem saskaņā ar uh, institūta pētījumu saka, ka nav bijušas nekādas tālajošas reformas kopš uh, protestiem Maidan laukumā. Un, nu, es domāju, tā ir šīs kārbā realitāte. Un vēl uh, kāds reāls fakts ir tas, ka ir ļoti būtiski uh, cilvēktiesību pārkāpumi, ja sociālā taisnīguma uh, jautājumi joprojām tiek ignorēti. Armēnijā, Grūzijā ir 20% bezdarbs, jauniešu starpā vēl augstāks, sieviešu nodarbinātības kvota Moldovā ir ļoti niecīga un ir nepieciešami daudz tālākajošāki transformācijas procesi valstīs, ne tikai tirdzniecības veicināšana. Mums padomē komisijai ir jārod atbildes uz šiem jautājumiem, jo uh, austrumu partnerība nav tikai ģeopolitika, tas ir daudz vairāk vairāk. Paldies! Un tagad zaļo grupas vārdā Mēšeriča kungs, divas minūtes. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdētāji, ministrs kundze, kolēģi. Ja ir mūsu ārējās politikas ietvaros viena politika, kuru ārkārtīgi nepieciešams pārskatīt, tad tā ir mūsu kaimiņattiecība politika un konkrētāk austrumu partnerība. Salīdzinot ar tās sākotnējiem mērķiem, tā ir ļoti tālu no eh, veiksmīga stāsta. Tāpēc mūsu grupa pozitīvi vērtē eh, komisāru Hānu ierosināto paskatīšanas procesu un arī darbu pie šiem secinājumiem, kas ir veikts līdz šim. Diferenciācija ir eh, galvenais atslēgas vārds šajā pārskatā un iespējams, ka tas ir nenovēršams attiecībā uz austrumu partnerību. Tāpat laikā nevajag aizmirst, ka Trīs no partnerības valstīm parakstīja asociatīvos nolīgumus ar mums. Un uh, padziļināto tirdzniecības nolīguma ietvaros viņi saskaņo savas ekonomikas ar uh, Eiropas Savienības prasībām un viņiem vajadzētu piedāvāt ticamu reālu Eiropas perspektīvu. Un mums jāpalīdz šīm valstīm vidējā un ilgtermiņā uh, kompensēt sociālās izmaksas, kas nāk uh, kopā ar šo ekonomisko pielāgošanos. Uh, princips vairāk par vairāk Ekonomiskā eh, partnerības ietveros eh, tam ir jēga tikai tad, ja strādā arī šī politika mazāk par mazāk. Mēs uzskatām, ka būtu tikai atbilstoši eh, palielināt finanšu piešķīrums, kas šobrīd ir 20% mērogā, mērā, un tos tātad vērst tieši uz asociētajām valstīm. Lai mēs būtu uzticami, ir nepieciešams adekvāts finanšu atbalsts. 2 miljonu eiro gadā kas tiek piešķirti eh, austrumu un eh, dienvidu kaimiņiem, tā nav nenopietna apņemšanās, neambicioza politika. Mūsuprāt, vajadzētu pārskatīt šo ciparu nākamajā vidustermiņa pārskatā. Tātad īsos vārdos mums ir nepieciešama ticama apņēmība attiecībā uz saviem partneriem gan dienvidos, gan austrumos. Paldies! Paldies! Tagad EFDD grupas vārdā uz minūti Kustādo kungs. Grazie, prezidente. Ci avviciniamo. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs eh, tuvojamies eh, šīm ļoti būtiskiem datumam, Austrum partnerības sametam, un man jāpiekrīt iepriekš teiktajiem, ka ir skumji redzēt, ka komisijas eh, krēsls ir tukšs. Tā varbūt ir absurda doma, bet šķiet, ka tā nav viņiem prioritāte. Tuvojoties šim sametam, gribu norādīt, ka Katrai valstī, kas respektē Kopenhāgenes kritērijus, tā ir jādod Eiropeisks nākotnes iespējas, bet ir skaidrs, ka vairākām, vairākas no šīm partnervalstīm tajās zeļ korupcija, nav nodrošināta tiesu sistēma neatkarība, un tie ir daži no galvenajiem šķēršļiem, kas ir jāatrisina. Uzskatu, ka mums Pilnīgi noteikti ir jādomā par sadarbības finansēšanu mūsu partneru valstīm. Mēs e, nedrīkstam turpināt šo uh, sacensību, nodokļu, uh, atvainojos, ieroču sacensību, un es domāju, ka samits noteikti būs iespēja to mūsu pieeja apstiprināt. Minūte. Uh, thank you. Paldies. Nākamajam runātājam vārds. Kas tālu? Paldies. Runāt par šo partnerību ir jāsaprot, ka Krievijā ņemcums ir nogalināts, bet neviens nezina, ka ir daudz drošāk būt opozīcijas politiķim vai neatkarīgam žurnālistam uh, Maskavā nekā Kievā. Ukrainā pēdējās nedēļās ir nogalināti, piemēram, Oļegs Bušnovs, Oļegs pa, uh, Kusinoks, uh, Olga Moros, Seģis Suhabok, Maikls Teģetovs, Meļņiks un daudzi citi, Moldavieši, Ungāri un citātī pārstāvi. Un mēs saprotam, ka šīs fašistiskās noskaņas pastiprinās Krievijā un arī atspogļojas Ukrainā. Paldies! Danke. Un nun nach der Runde der... Paldies! Tagad pēc runātājiem politisko grupu vārdā uzstāsies Prēdiskungs divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji! Uh, Austrum partnerības sakarībā notiek dīvainas lietas, jo pirms uh, Viļņus 2013. gada novembrī mēs uh, jau runājām par samita izgāšanos un pastāv risks, ka veidojas šāda pati attieksme, jo, nu labi, mēs šeit runājam tagad dažas dienas pirms atkal, nu varbūt iespējams izgāšanās, bet uh, Uh, Viņas uh, samits nebija izgāšanās, uh, kā jau kolēģi teica, tur tika izvērtēta tā teikt bilance. Un mēs te runājam par asociatīvo līgumu parakstīšanu, vīzu režīmu atvieglošanu, tā tad ir spērti soļi, jā. Mēs visi saprotam, ka tās valsts, uz ko attiec šī austrumu partnerība, ka Tās gaida ne tikai šo bilants izvērtējumu, bet eh, kādus solījumus, arī kādu signālu, ja tā var teikt, kādu apņemšanos attiecībā uz šo valstu nākotni. Un es domāju, ka šis ir mūsu stiprais punkts. Mums ir jārunā par nākotni. Jādefinē mūsu politika attiecībā uz šīm eh, austrumu partnerības valstīm, jo pretējā gadījumā mēs nevarēsim ar savu pesimismu turēties pretī uh, Eh, šādas stigmas eh, radīšanai un nespēsim eh, turēties pretī Krievijas propagandai, kura uzskata austrumu partnerības politiku par darbību, kas ir vērsta pret Krieviju. Tātad mums ir nepieciešama drosme, apņemšanās un jābūt ļoti skaidriem attiecībā uz eiropeisko nākotnu un virzību austrumu partnerības valstīm, jo būtu žēl, uh, ja šodien mēs būtu pieticīgāk savos priekšlikumos nekā tas bija pirms eh, diviem gadiem vai pirms četriem gadiem Varšavā. Tātad tāds ir mans priekšlikums. Paldies. Voilà. Uh, redne... Paldies. Tagad Pīkuls kungs vienu minūtu. Važnos predsed... Paldies. Samita nopietnību mēs nevaram vērtēt par zēmu ņemot vērā Krimas agresiju un agresiju, Krimas pievienošanu un agresiju Ukrainā. Taču teksts ir vājāks nekā viņas deklarācijā, lai gan Ukraina, Grūzija un Moldova ir parakstījusi asociācijas līgumu. Ja mēs negribam piešķirt tām viltus cerības, un to mums nevajadzētu darīt. Ko mēs varam piedāvāt? Vīzu liberalizāciju, vēl kaut ko? Partners nevajadzētu atstāt vienus spiedienu situācijā. Samitam ir jābūt izcelai iespējai, ka mēs esam nopietni iesaistīti partnerībā un jābūt labai atbildēji par to, cik lielā mērā Krievija un Eiropas Savienība ir pretinieki un cik lielā mērā partneri. Karska kungs. Paldies. Priekšsēdētājs kundze. Man jāsaka, ka mēs esam briesmīgā situācijā. Augstā pārstāve runā par šiem jautājumiem, bet komisijas šeit nav. Šis ir viens no svarīgākajiem samitiem partnerības vēsturē. Mēs runājam par partneru valstīm, ar asociācijas līgumiem, kas tagad ir grūtībās. Mums ir Eiropas Savienība, kas mēģina sabalansēt dažādas pretrunīgas intereses. Teksts, kas tiks pieņemts samitā, tam jābūt robustam. Mums jāpliecina, ka šīs trīs valstis virzās uz Eiropu, tām ir Eiropas nākotnē. Mums ir jāpaziņo, ka 2016. gadā būs bezvīzu režīms Gruzijai un Ukrainai. Mums jāsauc agresiju par agresiju un Krimas aneksiju par aneksiju. Nekādi mīkstināti teksti, manuprāt, nav vajadzīgi, jo tie tikai palīdzēs Krievijai. Paldies! Umas pēc. Paldies! Austrumu partnerības politika ir ārkārtīgi svarīga, par to nav nekādu šaubu. Taču mums jābūt kritiskiem runājot par rītdienas samitu rītdienas samitā ir jādara kas specifisks, lai atbalstītu Moldovu, Gruziju un Ukrainu, taču liekas, ka tur būs tikai runāšana bez nopietna rezultāta. Un ir ļoti bēdīgi, ka Eiropas Savienība nepieņem lēmums atcelt bezvīžu režīmus. Ukrainas sabiedrībai vajag labās ziņas Ir nepatīkami, ka mēs nevaram apstiprināt, ka Ukrainai ir vieta nākotnē, Eiropā. Dažas dalību valstis cīnās ar savu entuziasmu par Ukrainas pieeju, bet astoņas nav ratificējušas asociācijas līgumu. Es ceru, ka Eiropas Savienība savāksies un izdarīs nepieciešamo. Paldies. Ransdorf kungs. Paldies. Austrumu partnerība bija laba doma. Tāpat bija brīnišķīga doma, un komisija to ir sagrāvusi. Pakļaujot to Amerikas naidīgajai politikai pret Krieviju. Ukrainā 60% inflācija, tehniskais defaults bankas ziņā. Kopš Maidana 46 bankas Ukrainā ir sabrukušas. Vidējā alga ir 40 eiro mēnesī. amerikāņi tagad mēģina situāciju labot, Lavrova, Puķina un Kerija tikšanās Sočos par to liecina. Mums jādara tas pats, kas Amerikai. Nākošais runātājs Ropje. Paldies, priekšsēdētāji. Šobrīd Krievija liek eh, saprast, ka tas, kas notiek Ukrainā, tas var atkārtoties arī citās eh, austrumu partnerības eh, valstīs. Ņemot vērā šos ekonomiskos un arī citus draudus Eiropas Savienībai, jābūt vēl stiprākai. Mums jādod skaidrs reāls atbalsts austrumu partnerības valstīm, jo tas ir savstarpēji noderīgi vajadzīgs. Mums ir uh, labāk jāatbalsta partnerības valstis uh, likumdošanas procesos un citos, un šī iemesla pēc labāk nepieciešams organizēt finansējumu un uh, jāpalīdz arī organizēt žurnālistu darbu šeit Strasbūrā un Briselē un jāfinansē projektus saistībā ar prakses zināšanu apmaiņu. Mēs runājam arī par reformām Uh, partnerības uh, valstīs. Tiem ir jābūt reāliem centieniem uh, no cilvēku puses šajās valstīs. Es aicinu visus ieguldīt šajās valstīs. Tas nozīmē pārnest mūsu galvenās idejas uz šīm valstīm. Paldies! Nun ist Herr Bill Esrich für eine Minute 30 am Wort. Eterīģis kungs nākošais, lūdzu. Um, I'll look on with interest at the... Paldies. Es ar nepacietību gaidu samitus, tas jau sāks rīt, jūs runājāt par eh, to, kas jau ir panākts arī sarunās ar Ukrainu. Es nezinu, visai dīvaina panākuma definīcija ņemot vērā to, kas eh, notiek valstī, un es domāju, ka mēs visi tagad ciešam līdz ar cilvēkiem, kas cieši Ukrainā. Uh, Eiropas parlamenta centieni paplašināt uh, savu ietekmi, Eiropas Savienības centieni paplašināt ietekmi, uh, iesaistīt aizvien vairāk valstu, šķiet tam visam nav uh, robežu. Un, zinot, ka situācija vairs nav kontrolējama un miers ir pakļauts riskam, tas patiešām šķiet tā bezatbildīgi. Šķiet, ka. Uh, Te ir tādi kā zvaigžņu kāri un ir e, šie uh, mistiskie ienaidnieki un viņi paņem cilvēku individualitāti un uh, tiek cilvēkiem aizņem, atņemts kontroli un šī kontrolas sagrābšana, uzkundzēšanās ir dažu vienīgā dzīves jēga. Viņi mēģina plašināties, pārplašināties, ietekmēt, augt un šādi. Uh, cilvēki ir jāapstādina, ir jāsaprot, kas notiek, un es domāju, ka īsnībā es ceru, ka nekas ļauns um, neiznāks uh, pēc samita. Paldies, Jūrek kungs, es teicu, ka jūs vēlaties uzdot zilās kartītes jautājumu, bet jūs runāsiet, jūs jau esat pieteicies runāt, jūs varat runāt vēlāk, nevis tagad. Balčo kungs, vienu minūti. Elnök asszony, köszönöm a szót A keleti... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Austrumu partnerība. Ja mēs esam uzsākuši šo procesu, lai varētu, zināmā mērā, norobežoties no Krievijas darītā, bet mums ir jābūt patiešām modriem. Ja ir tādas valdības šajās valstīs, kas nav pietiekami efektīvas, mums ir jābūt uzmanīgiem. Un es gribu teikt, ka ASV arī atbalsta konkrētas austrumu partnerības valstis. Ir uh, uzsākti dažādi pasākumi, un šajās valstīs tiek apspiestas minoritātes, to tiesības tiek ignorētas. Un austrumu partnerības valstīs īstenībā daudz kas no notiekušā ir pilnīgā pretrunā ar mūsu pamatvērtībām. Ja kāds mēģina tuvoties Eiropas Savienībai, viņiem ir jāsaprot, kuras vērtības tad viņiem ir galvenās, un mums ir jārunā skaidra valoda. Paldies! Tagad Plenkovičs kungs uz pusotru minūtu. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Lunaček. Večerašnja rasprava o četvrtom... Paldies, Lunaček skundze debates par ceturto uh, austrumu partnerības samitu, kas uh, šodien notiks Rīgā, ir ļoti svarīgas Eiropas Savienības politikas izpausmēm. Mēs piecām valstīm esam solījuši ļoti daudz, ko tās ir bijušas vairāk iesaistītas šajā procesā. Nu, Baltkrievijas uh, stāvoklis šeit ir visai uh, atšķirīgs. Ko mēs gribam pateikt šīm valstīm? Mēs esam gatavi apbalvot sasniegto progresu, virzoties uz Eiropu, it sevišķi runāt par Grūziju, Moldovu un Ukrainu, jo tās ir apņēmības pilnas turpināt šo progresu, turpināt uzsākt to Un, ja runājam par finansējumu, par institūciju izveidi, struktūrām, par palīdzību cīņā pret korupciju, jurisdikciju reformējot, tam ir jābūt mūsu politikas prioritātēm, izmantojot arī mūsu piešķirto finansējumu. Mums arī ir jāparūpējas, lai cilvēki sadzirdētu mūsu vēstījumu. Vīzu liberalizācija arī ir ļoti svarīgs solis, lai radītu labu ES tēlu šo valstu sabiedrības acīs. Mēs nedrīkstam ļaut viņiem vilties, un kaimiņu valstīm mums ir jāpasaka, ka visi tie partneri ir tiesīgi pieņem pašus savus lēmumus, būt patstāvīgi, un mēs viņus atbalstīsim šajos centienos. Paldies, tagad Bostināro kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kalnīs Lukaševits kundze kopš iepriekšējā samita Viļņā daudz kas ir mainījies, ņemot vērā situāciju šajās valstīs. It sevišķi runājot par tām valstīm, kas parakstīja asociācijas nolīgumu ar ES un tagad izjūt milzīgu spiedienu no ārpuses. Ukrainā īstenībā šis spiediens ir pārvērties karā. Krievijas militārie spēki Eh, pavada savas brīvdienas austrumu Ukrainā tankos. Un īstenībā. Uh, Mums ir jābūt uzticamam partnerim, kas izrāda savām partneru valstīm solidaritāti, palīdz reformās un arī uh, uzslavē tās par sasniegto progresu. Ja Rīgā nebūsim pietiekami ambiciozi, tas ļoti nelabvēlīgi ietekmēs mūsu tēlu un, protams, arī to, kā mūs uztvers mūsu austrumu partneri. Es lūgtu, lai komisija un dalību valstis parūpējas par pozitīvu vēstījumu mūsu austrumu austrumu partneriem. Man ir divas minūtes, saka runātājs, ne, nevis viena. Paldies. Eiropas Savienībai nevajag apslāpēt cilvēku cerības un gaidas, tai vajag cilvēkus uzmundrināt, norādīt, ka Eiropas integrācijas taciņa ir atvērta un jāparūpējas par to, lai šie cilvēki varētu atrast sevī spēkus vērsties pret um, šo smago Krievijas propagandu. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka tas spiediens, kas tiek izda, tika izdarīts uz Grūziju, tagad tiek izdarīts uz Ukrainu. Uh, un e, neļausim Ukrainai padoties. Viņiem ir jāturpina savs ceļš Eiropas virzienā, un mums par to ir jāturpina nenogurstoši cīnīties. Un es ar uh, lepnumu arī parakstīju to vēstuli, kuru inicijēja mūsu kolēģis Austrēvičus. Paldies, paldies. Tagad Zlotovska kungs viena minūte. Priekšsēdētājs kundze dāmas un kungi. Eiropas, partner, Eiropas austrumu partnerības samīts ir iespēja beidzot eh, beigt izlikties, ka Eiropas Savienība šo politiku uztver nopietni, bet sāk kaut ko darīt. Uh, Nu, kas notiek Ukrainā, ja Krievijas militārā iejaukšanās šajā valstī nav signāls, lai mēs beidzot sarosītos, nu kas tad mums liks rosīties? Ukraina īstenībā ir mūsu darba kārtības augšgalā. Ukrainā ir pilnīgs haoss. Krievu ofensīva valsti drūpina to uh, posta burtiski dienu pa dienai, un tas viss notiek mūsu deguna galā. Eiropas uh, Savienības palīdzība, dalība Eiropas Savienībā, atbalsta institūcijām, vīzu jautājumi, tas viss ir jāapspriež samitā un jāiekļauj tā secinājumos. Ne tikai Ukrainas cilvēki to no mums sagaida, to sagaida arī Moldovas un Gruzijas pilsoņi. Krievijas spēks ir mūsu vājums un otrādi. Uh, Mums ir jābūt nepiekāpīgiem, bet, nu, es skatos, ka komisāra kungs pat vispār neparūpējās ierasties pie mums. Paldies, un tagad Vaigla kungs uz vienu minūti. Spoštovana podpredsednica, mislim, da mi boste vzeli na. Paldies, priekšsēdētāji, Kalnijas Lukševičs kundze. Jāsaka, ka ir ļoti grūti ātri pateikt kaut ko ļoti būtisku. Tā tad austrumu Uh, partnerība. Tas ir Eiropas politikas tāds jauns instruments, uh, uh, kurš diezgan ilgi nav bijis tāds piepildīts un veiksmīgs, un tāpēc par to mēs runājam šodien. Mēs runājam par to, ka nepieciešams pārskatīt austrumu partnerību un arī mūsu otru politikas virzienu, jo tas viss ir kļūst par tādu kā mm, ķīlnieku atvērtām bilaterālām sarunām un dažādiem ģeopolitiskiem apsvērumiem. Ja mēs runājam par paplašināšanos uh, mūsu kopīgo vērtību kontekstā, tad mums ir jāturpina uh, būt atvērtiem arī uz šo pasaules daļu. Esmu pārliecināts, ka ja partnerības loma tiek aplūkot šādā veidā, tad uh, varbūt karš Krievijā nebūtu vispār sācies. Un noslēgšu ar šiem vārdiem un turpināšu kādu citreiz. Paldies! Un, nun, Javier Kusupermuif. Un tagad Javier Kusupermikungs uh, uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji. Austrum partnerība, uh, Rīgas samits Eh, tur eh, ir runa par brīvās tirzniecības zonām un brīvās tirzniecības nolīgumiem, kas principā ir kontrols instrumenti un kas mums īpaši nemaz nepatīk, un tie rada tikai kontroli. Uz dienvedu Eiropas valstīs mēs zinām, ko tas nozīmē - parāds, deistru, deindustrializāciju un eh, pakļautību parādiem. Mēs esam principā atbalstījuši nelikumīgu varas pārvietošanu un karu Ukrainā. Mums nav nepieciešams uh, vēl uh, vairāk uh, agresijas instrumentu. Tad mēs dažkārt izsakamies, ka tas ir tāds hibrīda karš, un dažkārt izmantojam to arī runājot par Grieķiju. Un tas viss, kas notiek Ukrainā un glorificējot savus saiknes ar ASV, tā vietā mums ir nepieciešama patiesa integrēta Eiropa. Paldies! Paldies, un tagad vārds Tatjana Eždanakai uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji. Kalnīs kundze, es nepiekrītu jūsu optimismam. Austrum partnerība Eh, savā pašreizējā formā ir eh, kā tāds eh, konflikta sākums. Vienīgais veids, kā pārtraukt, nepieļaut konfliktu un nepieļaut jau tā sadrumstloto saikņu pasliktināšanos un lai noņemtu spiedienu no austrumu partnerības valstu iedzīvotājiem. Jāsaka, Eiropas Savienības fatāla kļūda ir austrumu partnerības interpretācija, kas tika paredzēta kā uh, Eiropas Savienības uh, ekspansija. Uh, karš Ukrainā ir uh, šī fatālā sagrozījuma rezultāts. 40 gadus pēc Helsinku akts tika pieņemts, ir nepieciešams sasaukt jaunu konferenci par kopējo drošību Eiropā, un varbūt to varētu atzīmēt Rīgas samitā. Ja dalībnieki tur to nedarīs, tad uh, pilsoniskā sabiedrība to prasīs. Eiropas Savienības lomai ir jābūt vienot, nevis šķelt. Paldies. Nun, Jean-Luc. Šāfhauser kungs, vienu minūti. Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Margarīnī kundzes pārstāve. Uh, pirms Rīgas samita nepieciešams izvērtēt uh, austrumu partnerības uh, situāciju. Nekāda solījuma nav ievērota. Mums eh, varbūt eh, būtu izdevies veidot eh, tādu drošu zonu, kas apvieno austrums un rietums tā vietā katru reizi, tad, kad kāda valsts ir starp austrumiem un rietumiem. Mēs vēršam cilvēkus tautas vienu pret otru un liekam viņiem izvēlēties savu pievienošanos un atbalstu mums. Ukrainā jau ir vairāk kā desmit tūkstoši upuru. Tāpat arī citas konfrontācijas notiks, ja mēs uh, atbalstīsim šo NATO ekspansijas politiku attiecībā uz Eiropu un Eiropiešiem. Mēs uh, esam ļoti labā momentā, pateicoties Kerī kungam un uh, arī citu dalībnieku politiku. Mēs nedrīkstam piekopt dubultus standartus, lai panāktu vienotu Eiropu. Paldies! Der nächste Redner ist. Tagad Tune Kēlāms, pusotra minūte. Dankeschön. Uh, äh, Rīga samits. Paldies. Rīgas samits nedrīkst kļūt par uh, vāju apņemšanos samitu, ir tiek teikts, ka dažas dalība valsts nav gatavas vienoties par jauniem solījumiem vai apņemšanos. Eh, daži to uzskata šo samitu par pēdējo iespēju glābt austrumu partnerību. Bet kas mums ir nepieciešams? Ne, pretējais Eiropas Savienībai jādemonstrē sava stingrā politiskā apņemšanās attiecībā uz austrumu partneriem ļoti sarežģītā ceļā uz demokrātiju. Es uh, Eh, ļoti atbalstu Latvijas prezidentūras deklarāciju, ka mums ir nepieciešama patiesa partnerība, un es ceru, ka Latvijas prezidentūra varēs arī to īstenot eh, Rīgā, Rīgas lēmumos. Es esmu viens no dalībniekiem eh, esmu piedalījies arī šīs vēstules rakstīšanā Rīgas samita dalībniekiem, tāpēc gribu griezties pie jums, lai tiktu panākts bezvīzu režīms ar divām valstīm, Ukraina un uh, Grūzija līdz nākošam gadam, un lai būtu skaidrs uh, Eiropas skatījums trīs valstīm, kuras uh, pilnīgi skaidri vēlas, lai tām būtu šāda Eiropas perspektīva. Mūsu pienākums ir garantēt to, lai šīs valstis varētu izvēlēties savu ceļu un Eiropas Savienības pieeja ir labāk jāpielāgo katrai konkrētai valstī, bet signālam šodien ir jābūt tādam, ka mēs nevaram šīs uh, valstis piekrāpt, pievilt uh, paši neapņemoties no savas puses. Mēs uh, gribētu sveikt šīs valsts Eiropas partnerībā labāk ātrāk nekā vēlāk. Niks. Paldies, tagad uzstāsies Andrijs Mamīkins. Vienu minūtu. Um, thank you, Madam President godātie kolēģi e, vissvarīgākais rīgas austrumu partnerības samita uzdevums ir atbildēt uz jautājumu vai būs austrumu partnerības programmas reforma pēc formas un galvenais pēc satura vai nu šo projektu gaida fragmentācija un pakāpeniska nāve. diemžēl slimības pazīmes jau ir acīm redzamas. pirma no tām it kā šajā samitā nebūs pieņemts praktiski neviens svarīgs lēmums ko gaida no nu mums mūsu partneri. piemēram nav skaidrs kāpēc nav ievests bezvīzu režīms ar grūziju kura jau ir izpildījusi visus nosacījumus. es zinu ka komisija plāno tuvākajā laikā pieņemt pozitīvu lēmumu bet man nav skaidrs kāpēc tas netika izdarīts tagad. tas ir attieksmes jautājums mēs pat nepamanām ka mēs rīkojamies augstprātīgi. problēma ir tā ka eiropas savienība šajās attiecībās mēģina spēlēt lielā brāļa lomu bet tā ir liela kļūda. mūsu partneriem uz to ir alerģija no iepriekšējiem laikiem viņi grib piedalīties programmā kā līdztiesīgi partneri ja šī līdztiesība nebūs panākta mēs nevaram gaidīt pozitīvus rezultātus. mums noteikti jāsāk austrumu partnerības programmas reforma. paldies! Jureka kungs arī vienu minūti. Dziękuję pani przewodnicząca. Zawsze pamiętajmy, że. Paldies! Mums nekad nedrīkstam aizmirst, ka jāstiprina pēc padomju valstu stiprība. Mums ir nepieciešama sadarbība. Etričkungs runāja par Krievu interešu sfēru respektēšanu. Atvainojiet, ja mēs runājam šādu valodu, uh, tad mēs graujam morālo pamatu Eiropai. Šeit mēs bieži dzirdam, ka cilvēki runā par mūsu vērtībām. Varbūt, ka mums ir jādomā par to, ka šajās valstīs, austrumos, Ukrainā un Gruzijā, arī grib mūs iepazīstināt ar savām vērtībām, kas ir vērtīgas Viņi pārdzīvoja padomju tirāniju, bet vai mēs šos kristiešu idejas liekam rezolūcijās? Atvainojiet. Paldies. Štetins kundze. Paldies, dāmas un kungi. Rīgas samits būs iespēja diferencēt attiecības ar sešām partnerības valstīm. No otras puses mums ir nepieciešama vienota nostāja pret partnerību. Kāds ir kopīgais kopsaucējs? Trīs ir kara stāvoklī. Ukraina cīnās ar Krieviju, Armēniju, ar Azerbaidžānu. Trīs valstis ir daļai okupētas Dienvidu Osetiju, Abhāziju, Grūzijā, Transņeprā un Krima, attiecīgi Moldavā un Ukrainā. Baltkrievija arī ir nobažījusies par savu drošību. Visos gadījumos kopsaucējs ir imperialistiskā un vardarbīgā Krievijas federācijas politika. Es aicinātu promesāru kā nu saukt vārdus īstajos, lietas īstajos vārdos. Krievija cīnās ar partnerības valstīm hibrīda karā, kas mēģina atkratīties no Kremļa autokrātiskā jūga. Havels teica, palīdzēt Krievijai var sakot patiesību par Krieviju. Krievija ir atkal kļuvusi par Reigana vārdos sakot ļaunuma impērijas, sevišķi sešām partnerības valstīm. Saņiekungs. Paldies, priekšsēdētāji. Elmondottak biztatóak abban. Padoms pārstāve arī runāja komisijas vārdā, un es domāju, ka viņa mums sniedza labus jaunumus. Tātad, ko mēs sagaidām no Rīgas sameta? Sagaidām uh, stiprinātu darbību, jo nepieciešams palīdzēt šīm valstīm, kas ir ārkārtīgi destabilizētā situācijā. Uh, jāapzinās tāpat laikā pastāvošā problemātika. Daži Eiropas Savienības partneri, kā Ukraina, ir ārkārtīgi sarežģītā, grūtā situācijā. Tā ir valsts, kas uh, ir daļai okupēta, tā ir uzbrukts. Šajā situācijā nepieciešams paredzēt uh, šai valstī tādu ticamu, stabilu alternatīvu. Un tādā garā jāgatavojas uh, šim sametam. Jāgatavojas uh, tādai krīzē un tādai problemātikai, kas eh, var parādīties, neparādīties mūsu pierobežā un eh, ir nepieciešams uzņemties savu atbildību mums pašiem. Jā, David, nu, Tagad Deivids Makalistērs uz pusotru minūtu. Verehrte Frau Präsidentin, meine Godātā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi! Rīgas samita vēstījumam vajadzētu būt tādam Eiropas Savienībai cieši sadarbība ar austrumu kaimiņiem ir ļoti svarīga un tā to konsekventi un aktīvi turpina. Nu, ņemot vērā dažu kolēģu dīvainos izteikumus debatēs, gan ņemot vērā uh, ļoti izteikti labējā, gan izteikti kreisā spektra pārstāvis, gribēju teikt sekojošo. Austrumu partnera, partnera attiecības nenozīmē nenozīmē to, ka uh, Krievija šeit kaut ko lems. Mēs nerunājam par to, vai, vai mēs runājam par eh, to, lai gan, gan austrumu partnerība nesvēršas ne pret vienu, ne arī pret Krieviju, un austrumu partnerības valstis pašas var lēmt, cik lielā mērā tās vēlas sadarboties ar Eiropas Savienību. Uh, Ne visas valstis var un vēlas uh, vienādā tempā tuvināties Eiropas Savienībai. Tādēļ runājot par sadarbību ar partnervalstīm, jādomā par to, kā izveidot tādu individuālu pieeju katrai no šīm sešām valstīm, bet mums ir jāturpina sludināt savas vērtības, tādas kā tiesiskums, cilvēktiesības un demokrātija, un arī tam ir jābūt vienam no tematiem Rīgas samitā. Paldies! Paldies! Tagad Klēra Mudi ir pieteikusies. Viņa vēlēs runāt vienu minūti, bet es viņu zālē neredzu. Tādēļ tagad došu vārdu Kūkanu kungam uz pusotru minūti, lūdzu. Paldies. Paldies. Pašreizējā situācija mūsu robežas austrumos atgādina veco ietekmi sfēru atražošanu. Austrumu partnerības koncepts šai ziņā ir ārkārtīgi svarīgs. Mūsu galamērķis ir demokrātiskāka un labklājīgāki kaimiņi. Mums ir jāatgriežas pie pamatjautājumiem. Lai mēs būtu veiksmīgi, mums ir jādemonstrē, ka esam gatavi saistīties ar saviem kaimiņiem. Mums visiem jābūt iesaistītiem. Mums jāsniedz vienots vēstījums samita laikā. Saku vēlreiz, šai politikai jābūt politiskai, skaidrai, jāsniedz vīzija kaimiņiem un vārdiem jāatbilst darbiem. Tas attiecās īpaši uz tiem, uz tiem kaimiņiem, kas vēlas iestāties Eiropā. Viņiem ir nepieciešams šis signāls vairāk kā nekad, kā jebkad. Atvain. Paldies. Kristēna. Kamēr mēs runājam, notiek liels pārmaiņas un tiek rakstīta vēsturi. Mēs kādreiz skatīsimies atpakaļ uz šīm dienām un skatīsimies, vai mēs pareizi reaģējām uz kritiskajiem izaicinājumiem. Pievērsīšos ambīcijām. Mums ir vairāk jādara tiem, kas tiešām vēlas iestāties Eiropas Savienībā, kas ir nostājušies uz šie ceļa. Protams, daudz ir jādara, un vārdi nevienmēr nav uzticama lieta. Taču Eiropas Savienībai jāsniedz skaidru signālu Gruzijai, Moldovai un Ukrainai, ka viņu nākotne ir ar 28 dalību valstīm, kas uzrāda patiesu ieinteresētību reformu ceļā. Mēs nevaram prasīt, lai viņi realizē šīs reformas ja viņiem nav skaidrs rezultāts. Viņiem ir jābūt skaidriem kandidātiem uz Eiropas Savienību. Paldies! Paldies! Zdrojevska kungs. Pirmkārt, es gribētu norādīt, ka mūsu politika pret austrumu partneriem vienmēr ir bijusi nepastāvīga, naiva augšu pleju pējoša, mainīga, un mēs nesam bijuši efektīvi. Pēdējos piecos gados ir zināms progress bijis, bet mēs joprojām nesam konsekventi. Mēs nevaram piedāvāt to, ko varam piedāvāt, taču kopumā esam uz pareizā ceļa. Gribētu uzsvērt, ka partnerībā Mums ir jādiferencē partneri. Tas, ko mēs piedāvājam partnerim, tas ir atkarīgs no atšķirībām starp viņiem, ņemot vērā, ka ir sešas dažādas valstis. Tur ir lielas atšķirības, kultūrāls atšķirības. Tā kā man laika nav daudz, gribu atbildēt uz dažiem kritikas momentiem. Augstā pārstāve ļoti bieži ir šeit pie mums, un viņas prombūtnē ir kāds iemesls. Paldies! Jums vēl bija 20 sekundes. Paldies, ka pabeidzāt laikā. Frutčuliča. Dāmas un kungi! Lukaševits kundze jau teica, ka mēs piedāvājam patiesu partnerību šīm trīs valstīm. Manuprāt, mēs piedāvājam mazāk nekā mēs atkāpjamies, salīdzinot ar iepriekšējo partnerības samitu Viņā. Šīs valstis tām nepieciešama patiesa Eiropas perspektīva, tās to gaida. Un mēs šo samitu, kas sāksies rīt, pārvēršam viņus par tādām kā buferu valstīm. Tas ir solis atpakaļ, kā piekāpšanās Krievijai. Piekrītu arī to, ka jāratificē pēc iespējas straujāk asociācijas līgumi, arī DCFTA, Šie līgumi ir fundamentāli, lai stiprinātu politisko asociāciju un politisko integrāciju. Paldies! Nākošā runātāja Šuica. Mēs saduramies ar jaunu ģeopolitisko situāciju, salīdzinot to ar 2013. gada samitu. Ar spēku ir mainītas robežas, tiek izdarīts spiediens, sešas valsts, par kurām mēs runājam, ir dažādās situācijās. Trijās ir salīdzinoša situācija, taču jebkurā gadījumā kopš 13. gada ir nopietnas izmaiņas, un Eiropas Savienībai ir jāturpina šis ceļš. Mums ir jāuzklausa partneri, jāpiedāvā pilna partnerība, nopietna partnerība, jo tikai tā mēs varam pretoties Krievijai. Krievija nav spējusi mūs apturēt, un mums nevajadzētu viņus uzskatīt par ienaidniekiem, bet viņi ir mūsu pretinieki. Šo valstu pilsoņi gaida pārmaiņas, un tāpēc mums jāpacenšas. Mums jāpiedāvā Eiropas nākotne, asociācijas līgumi, kas ir parakstīti, ir pirmais solis, un tas arī maina situāciju, taču pamatmērķis ir miers, Un tāpēc mums ir jācenšas ne tikai solidaritāte, bet paties atbalsts. Paldies! Mihails Gālērs uz pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jā, es vēlētos, lai eh, pēc samita mūsu austrumu partneri varētu justies iedrošināt, iedrošināt tādā ziņā, ka viņiem tiek piedāvāt Eiropas perspektīvu, ja viņi to paši vēlas man eh, rodas tāds iespējas, ka daži vēlas eh, par šo perspektīvu izšķirties, un mēs ne, vienam neko neuzspiežam. Tikai tādā veidā demokrātija, tiesiskums un cilvēktiesības tiks iedzīvinātas eh, šajā kontinenta daļā. Mēs zinām visi, kāda ir Krievijas perspektīva šajā kontekstā, un mēs nedrīkstam uh, panākt ko mazāk kā Viļņas samita laikā. Un Krievijas agresija skaidri pierāda to, ka cilvēkiem Ukrainā, bet arī Grūzijā un uh, visiem pārējiem esam. Uh, saistīti piedāvāt ko vairāk eh, par eh, miljardiem finansējumu. Mums ir jāpiedāvā arī savs atbalsts, solidaritāte, eh, simpātijas. Es domāju, ka to jau mēs varam darīt pašā tuvākajā nākotnē, un tas ir arī teikts šajā vēstulē, ko pieminēja citi kolēģi. Domāju, ka tādā veidā mēs varēsim. Uh, piedāvāt austrumu partnerības valstīm konkrētas izredzes, un cilvēkiem būs uh, sajūta, ka viņi ir šīs Eiropas sastāvdaļa. Paldies! Paldies! Tagad uzstāsies Laslo Tokeš viena minūte. Tisztelt elnök asszony! Paldies! Priekšsēdētājs kundze! pēc Krimas aneksijas un pēc uh, krīzes uh, Ukrainā tagad uh, tiek rīkots Austrumu partnerības samits, un jāsaka, ka tagad ģeopolitiskā situācija ir pilnībā mainījusies salīdzinājumā ar iepriekšējo reizi. Un samits notiek tādā brīdī, kad situācija Eiropā ir ārkārtīgi piņķerīga. Tikšanās notiks pilnīgi jaunos apstākļos. Un ņemot vērā šo īpašo situāciju, mums ir jādomā, kā runāt ar saviem partneriem, jo viņi ir arī daļēji šķelti savā vidū. Uh, Tas attiecas uz Moldovu, Grūziju un Ukraini sevišķi, un uh, šīs valsts pagājušajā gadā parakstīja asociācijas nolīgumu. Ir jābeidz karš, lai garantētu drošību, stabilitāti reģionā, ir jādomā par politiskiem risinājumiem šai uh, Krievijas, Eiropas, uh, Krievijas, Ukrainas krīzei. Mums ir jāpiedāvā atbalsts saviem partneriem, jāpiedāvā tāda ļoti labi nolasāma ceļa karte, un it sevišķi lielišķi jāturpina šī Eiropas perspektīva. Paldies, un tagad Bonīkungs uz vienu minūti. Ļoti daudz tiek sagaidīts no Rīgas samita, ņemot vērā Krievijas agresiju, un mēs vēlamies panākt daudz vairāk Ja Rīgas samitā varēs mainīt vēju virzienu, tad tas jau būs neliels progress. Mēs runājam par uh, iestājas procesu trim valstīm. Mēs augsti vērtējam pasākumus pārskatītajā uh, kaimiņa attiecību politikā. Jārunā par ekonomisko izaugsmu, par nodarbinātību, par tiesiskumu. Tam ir jāveido visas šīs sadarbības pamati. Uh, Tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un mēs runājam arī par sadarbību ar Armēniju un Azerbaidžānu. Esmu pārliecināts, vai tas ir attiecināms arī uz Baltkrieviju. Kas ir nepieciešams visvairāk jāiedrošina sabiedrības, ņemot vērā Krievijas draudus, sabiedrībām ir jājūtas drošām, ka tās var arī kaut ko iegūt, jāpiedāvā vīzu liberalizācija Gruzijai un Ukrainai, un tiem ir jābūt taustāviem guvumiem. Un, šie um, Eiropas Savienības dalības apsolījumi arī ir jārealizē. Paldies! Paldies! Tālāk vārds uh, Tautas partijas vārdā Gžība kungam. Paldies, priekšsādātāji! Pirms Austrum partnerības uh, samita mēs domājam par to, kādus rezultātus būs iespējams sasniegt. Varbūt mēs būtu arī varējuši vairāk uh, sasniegt, ja būtu bijusi lielāka apņēmība. Un šī iniciatīva ne pret vienu nav vērsta, it īpaši ne pret Krieviju, kā daži šeit apgalvo. Partnerība ir ļoti daudzpusīga. Tā ir partnerība ar sešiem partneriem, sešām valstīm, kurām ir atšķirīgas ambīcijas un iespējas. Uh, Un līdz šim mums ir izdevies diezgan daudz panākt, piemēram, asociācijas nolīgums ar Ukrainu, Gruziju un Moldavu. Mēs esam finansējuši arī atsevišķas projektas no kaimiņa attiecību fonda. Partnerības valstīs ir nepieciešamas tālākas uh, reformas, bet tā kā atšķirības starp valstīm ir lielas, arī mūsu gaidām būtu jābūt atšķirībām. Uh, bet es apsveicu, ka Moldova, Gruzija un Ukraina ir um, izspēlēsies Eiropas ceļu kēlīkungs. Liels paldies! Vispirms es gribēju pateikties iepriekšējiem priekšsādātājiem par to, ka tika paskaidrota uh, no, uh, situācija ar zilajām kārtītēm. Otrakārt, es šajā parlamentā šobrīd esmu jau sešus gadus, un, manuprāt, es te pirmo redzu padomi, reizēm viņi atvainojas, ka viņu nav, bet uh, reizēm tas ir arī pamatoti. Žēl, ka šeit nav komisijas, tas ir nepiedodami. Mēs vēlamies uh, nodrošināt uh, pienācīgi augstu ambīciju līmeni, lai nodrošinātu to, ka samits Rīgā ir veiksmīgs, un, manuprāt, minētās valstis ir ļoti drosmīgi uh, parādījušas, ka uh, austrumi ir nezvērs, rietumi ir vislabākie. Ja un es uh, vēlētos uh, aktīvu rīcību, lai nodrošinātu labus rezultātus Rīgā un bezvīzu režīmu 2016. gadā, ja tas būs iespējams. Tas iedrošinās uh, pilsoņus sekot tam ceļam, kuru viņi ir izvēlējušies. Mēs eh, to cienam un abrīnojam viņu drosmi. Liels paldies! Līdz ar to mēs esam noslēguši runātāju sārakstu. Pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms Hetmana kungs. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Liels paldies, priekšsādātāja, godājumie, godājumā padomas priekšsādātāji, dāmas un kungi. Uh, Austrum partnerības samits būs uh, lakmus papīriņš visām pārējām lietām, par kurām mēs šodien diskutējam, tāpēc uh, tas ir tik svarīgi. Viens no svarīgākajiem punktiem darba kārtībā ir sadarbība energodrošībā, starp savienojumiem, un 2014. gadā Eiropas komisija organizēja stresa testus, analizējot, kādas varētu būt potenciālās sakas, ja apstātos gāzes plūsma no Krievijas uz Eiropu, un tie pierādīja, ka labāka sadarbība starp dalībvalstīm varētu mazināt problēmas, ja tādas rastos. Šobrīd starptautiskajā arēnā situācija ir nestabila, un tieši tāpēc mums vēl lielāka vērība jāpiegriež energodrošībai. Šī iemesla dēļ mēs atbalstām jebkuru priekšlikumu, kas to nodrošina un atbalsta starpsavienojumus. Lielas paldies tālāk, Mārijus kungs. Liels paldies eh, priekšsādātājiem. Nu, šeit mēs spriežam par austrumu partnerību, bet es eh, gribēju pieminēt eh, vienu svarīgu punktu par grieķu iedzīvotājiem Grūzijā, reģionā, kurš pirms eh, daudziem desmitiem gadu, kurā pirms daudzas desmitus gadu arī dzīvoja uh, Simtiem tūkstošu grieķu pēc padomu savienības sabrukuma lielākā daļa no viņiem pārcēlās uz Grieķiju, bet tur joprojām paliek vairāk nekā 15 tūkstoši eh, grieķu. Un kāda ir problēma? Viņi pēc eh, Gruzijas neatkarības eh, atgūšanas atguva savus īpašumus, bet pēc viņa aizbraukšanas uz Grieķiju viņiem nelikumīgi šie īpašumi tika atņemti. Un šī nelikumīgā konfiskācija joprojām ir asa problēma, un Grūzijas varas iestādes neveic nekādas eh, soļas, lai aizsargātu Grieķijas pilsoņu īpašumu. Šī problēma ir jāņem vērā padomas eh, priekšstādātāja Jākovšiča kungs. Želim uspiehu samitu. Mēs eh, ceram, ka samits Rīgā būs veiksmīgs. Un es esmu pārliecināts, ka visu šo sešu valstu pilsoņi vēlas Eiropas perspektīvu vai vismaz vērtē Eiropas Savienību ļoti pozitīvi. Es atceros, kā tas bija pie mums pirms dažiem desmitiem gadu, kad mēs uzsākām savu ceļu uz Eiropas Savienību. Tieši tāpēc es vēlos, lai šis samits būtu veiksmīgs. Es uzskatu, ka mūsu prioritātēm būtu jābūt miera saglabāšanai, ekonomiskajai sadarbībai ar austrumu partnerības valstīm, bet arī mūsu izvirzītajiem noteikumiem pirmkārt būtu jābūt Eiropas vērtībām un cilvēku tiesībām, mēdīju brīvībai un visam, no kā sastāv mūsu sabiedrība, Eiropas Savienība. Es gribētu, lai tas skaidrs, mēs nevēlamies ienaidniekus, mēs nedarām neko pret Krieviju, gluži pretēji mēs vēlamies šo partnerību, jo vēlamies, lai visi būtu mūsu draugi. Līdz ar to uh, brīvā mikrofona procedūra pabeigta vārds Kalniņas Lukašēvicis kontrēm. Hey, Priekšsādātāji, godāmie deputāti. Vispirms es vēlējos uzsvērt, ka šodien un šajā konkrētajā diskusijā es runāju augstās pārstāves un viceprezidentes Mogarīnī kundzes vārdā. Tas jums būtu jāņem vērā. Un vienlaikus, kā prezidentūras pārstāvis var tikai uzsvērt, ka vairāki komisāri jau šodien ir Rīgā, jo ir paredzēti vairāki paralēli pasākumi, piemēram, austrumu partnerības mēdīju konference jau ir sākušies, un tāpēc mēs augsti novērtējam prezidentūrā sadarbību ar komisiju, gatavojoties šim Austrum partnerības eh, samitam, un tāpēc ir svarīgi, lai daudzi komisāri šodien jau būtu Rīgā. Atgriežoties pie mūsu diskusijas, Vēlreiz eh, atvainojos arī augstās pārstāves vārdā. Es eh, gribu uzsvērt, ka mēs ļoti rūpīgi uzklausījām visu, kas šodien izskanēja diskusijās. Un esiet droši, ka mēs ņemsim vērā jūsu priekšlikumus un komentārus. Gribēju vēlreiz uzsvērt, ka Rīgas samits pierādīs, ka austrumu partnerība ir un paliek mūsu prioritāte, un mēs sūtīsim skaidru politisku vēstījumu par to, ka pirmkārt ES ir apņēmības pilna turpināt austrumu partnerību, un gādāt par uh, konkrētām attiecībām ar mūsu neatkarīgajiem un suverenējiem austrumu partneriem. Tieši tāpēc mēs sniegsim visu atbalstu tiem partneriem, kuri ir uzsākuši ambiciozas reformas, uh, īstenojot asociācijas nolīgumus. Šis samits iezīmē jaunu līmeni mūsu, pakāp, mūsu attiecībās ar uh, citi um, ar partneriem jaunas ambīcijas un uh, asociācijas nolīgumu ar trim partneriem. Otrakārt, uh, mūsu partnerība aptver sešas valstis. Es uh, nevaru par zemu ne, novērtēt uh, integrējošu austrumu partnerību, tāpēc Eiropas Savienība cieši sadarbosies ar visiem partneriem, uh, lai kāds arī būtu individuālo attiecību līmenis ar ES. Treškārt, mēs uzlabosim mūsu strateģisko komunikāciju, lai skaidrotu, eh, kādas uh, ir mūsu attiecības ar austrumu partneriem un kādas tās nav. Un, protams, mēs skaidrosim, ka tās nav vērstas ne pret vienu trešo pusi. Tieši tāpēc mēs turpināsim dialogu ar tiem, kuri to apstrīd. Daži no jums arī uzdeva jautājumus par Eiropas perspektīvu Gruzijai, Moldovai un Ukrainai. Un Rīgas deklarācijā izmantoto formulējumu svarīgumu. Gribēju uzsvērt, ka kopīgās deklarācijas izstrāde joprojām notiek Sarunas uh, iekļauj gan Eiropas Savienības dalību valstis, gan mūsu partneras. Šīs sarunas joprojām notiek, tāpēc šobrīd mēs vēl gaidām sarunu galīgo iznākumu. Konsens, par kuru tiks panākta vienošanās, atspogļos katras uh, dalībvalsts īpašās vajadzības, prioritātes un gaidas un arī to kopējās intereses, ko tās dala ar ES. Arī ES intereses vienlaikus sniedzot realistisku novērtējumu par to, ko tuvākajos gados ir iespējams sasniegt. Tāpēc Rīgas samitā būtu jāuzsver, ka mums ir jāpāriet uz jaunu līmeni mūsu attiecībās ar trim partneriem, ar kuriem esam parakstījuši visambiciozākos uh, asociācijas nolīgumus bet mums ir jāsignozē arī par gatavību parakstīt eh, specifiskus eh, nolīgumus ar citām valstīm, lai, tās, eh, lai šīs valstis turpinātu darbu austrumu partnerības formātā. Mēs uzskatām, ka gatavošanās austrumu partnerības samitam Rīgā ir tik milzīgi svarīga, ka mēs varētu izmantot vēl vairāk laika, lai detalizēti apspriestu dažādas jautājumas. Tomēr, ievērojot jūsu darba kārtību, es uh, mēģināšu ietaupīt šo laiku un noslēgumā tikai pieminēšu to, ka es ļoti augstu novērtēju jūsu apņēmību un atbalstu austrumu partnerībai kā arī attiecībām ar nacionālajiem parlamentiem un jūsu gatavību konsolidēt un stiprināt austrumu partnerību. Kopā mums ir jāpalīdz partneriem realizēt to potenciālu. Liels paldies visiem par komentāriem. Liels paldies par jūsu atbalstu austrumu partnerības politikai. Un es jums pateicos par to, ka jūs uh, uztrauc tas, kā ir nepieciešams uh, veiksmīgs Austrum partnerības samits Rīgā. Liels paldies par uzmanību. Paldies. Diskusijas ir noslēgtas.